Good morning, ladies and gentlemen. I would like to ask you to... Labrīt, dāmas un kungi! Es gribētu lūgt jūs ieņemt vietas. Mēs sāksim sēdi pēc dažām sekundēm. Pēc brīža sāksim Agora sanāksmi, Agora kongresu. Tas ir Agora kongress Eiropas pilsoņiem. It is our third meeting Šī ir mūsu trešā sanāksme. Mēs esam varējuši organizēt šo sanāksmi pateicoties Eiropas parlamentam, pateicoties Onestas kunga iniciatīvai, un jāsaka, ka tā bija ļoti laba ideja. Pirmā sanāksme bija vispārēja rakstura sanāksme par Lisabonas līgumu un dažām vispārējām piesīmēm saistībā ar Eiropas Savienību. Tagad mēs esam nonākuši pie ļoti svarīgas lietas visiem pilsoņiem. Jo nabadzība, bezdarbs, tās ir lietas, kas ir viss bīstamākās. Tas ir draudz, tas ir liels izaicinājums katram individuālam pilsonim Eiropas Savienībā. Tāpēc gribētu pateikties abiem viceprezidentiem, Izabelē Durāna kundzei un uh, Roček kungam. Viņi sēž man abās pusēs, blakus. Gribu pateikties viņiem par uh, Agoras konferences rīkošanu un par to, ka viņi jau trešo reizi Eiropas Savienības vēsturē ir pulcinājuši mūs kopā. Un es esmu pārliecināts, ka šādai sanāksmē vajadzētu notikt katru gadu. Tā ir pilsoņu sanāksme. Jo jūs pārstāvat mūsu pilsoņus. Viss tiešākajā veidā. Brīvās vēlēšanās jūs ievēlat savus pārstāvis Eiropas parlamentā, jūsu valstu parlamentos bet jūs, kā pārstāvi nevalstiskās organizācijas, pilsoņu, pilsoņu organizācijas, jūs esat vistuvāk mūsu pilsoņiem visu laiku, jo jūs atrodaties uz vietas un jūs esat visur Eiropas Savienībā. Tāpēc jūsu klātbūtne šodien ir ārkārtīgi svarīga. Gribētu sveikt arī uh, komisāru Andoru kungu. Paldies, ka esat ieradies uz mūsu pasākumu. Es saprotu, ka Eiropas komisija rūpējas par šāda veida iniciatīvām un pagājušā gadā. Tas bija karš cīņai pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Un šai sakarībā mēs varētu teikt, ka šī sanāksme principā tā kā izdara kopsavilkumu visam iepriekšējiem gadam. Mums, mūsu vidū ir arī uh, eh, Breso kundze, prieks redzēt jūs Eiropas parlamentā un uh, Nilson kungs, kurš pārstāv Uh, Eiropas uh, Savienības uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteju, kas arī ir ārkārtīgi svarīga jums kā pilsoņiem un kā pilsoņu pārstāvjiem. Mums Eiropas parlamentā ir īpašas iespējas. Mums ir 23 valodas. Šī ir vienīgā vieta visā pasaulē, kurā tiek lietotas 23 valodas. Jums tiek nodrošināts mutiskais tulkojums, jūs varat izteikties savā dzimtajā valodā. Un es arī, es arī varu runāt savā dzimtajā valodā un tāpēc es izmantošu šo iespēju un runāšu tālāk savā dzimtajā valodā. Drodzy goście, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Dāmas un kungi, cienījamie pilsoņu organizāciju pārstāvi, šī ir trešā reize, kad mēs šeit tiekamies. Šis ir ārkārtīgi svarīgs eh, dialoga instruments starp Eiropas pilsoņiem un parlamentu. Tātad tas ir dialogs starp Eiropas parlamentu un eh, jums un arī eh, e ekosok. Pats nosaukums Agora ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs atgriežamies pie pašām Eiropas demokrātijas saknēm. Šeit Eiropas Savienībā mēs zinām, ka demokrātija nav iespējama bez uh, pilsoņu līdzdalības. Agora ir vieta, kur uh, sabiedrība var paust savu nostāju par dažādām problēmām, var paust savu kritiku, un tas ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem. Eiropas Savienībai apkārt ir kaimiņi, sociāli nemieri rada ļoti būtiskas problēmas. Es šeit runāju par Tunisiju, tāpat arī par Baltkrieviju. Pirms 20 gadiem šāda pat situācija bija novērojama arī Rietumu Balkānos. Bet tieši pateicoties Eiropas Savienības priekšlikumiem atvērt iestājas iespēju rietumvalstīm, tātad Rietumbalkānu valstīm, tieši pateicoties šai iestājas iespējai reģionā ir labāka stabilitāte. Vakar man bija ļoti svarīga tikšanās ar Serbijas parlamentu vadītāju. Serbija tagad spēlē ļoti svarīgu vidutāju lomu Rietumbalkānu reģionā, un tā ir fundamentāla izmaiņa. Tas ir mūsu Eiropas projekts, un mums ir jābūt ļoti lepniem par to, jo tā ir uh, ļoti būtiska ietekme uz uh, mūsu kaimiņiem un uz mūsu kaimiņu dzīvi. Tātad līdz šim mums ir bijušas divas Agoras uh, iniciatīvas sanāksmes. Mēs jau runājām par tādām problēmām kā klimata izmaiņas. Šodien mēs runājam par krīzi un par dažādām nabadzības izpausmēm. Ekonomiskā krīze ietekmē daudzu Eiropas iedzīvotāju dzīves. Mēs nepa, nekļūstam bagātāki, mēs kļūstam nabagāki, un tieši pateicoties jums, mēs varam strādāt pie tā un domāt, ar kādiem līdzekļiem varam pārvarēt nabadzību, jo mūsu pilsoņiem ir visas tiesības uh, prasīt palīdzību no mums. Tāpēc mums ir jārod iespējas izvairīties no šādām krīzes situācijām nākotnē, un lai mēs šodien varētu darīt ko derīgu, un lai tas netiktu atlikts uz rītdienu. Tieši tādā veidā mēs varam paust solidaritāti pilsoņiem. Es šeit speciāli izmantoju vārdu solidaritāti, jo es uh, sāku savu darbu uh, arotbiedrībā uh, Solidaritāte Solidarnost 1980. gadā. Desmit miljonu polijas pilsoņu komunistiskās sistēmas ietvaros uh, iestājās šajā arotbiedrībā. Burtiski pāris nedēļu laikā mēs nezinājām, kā un kur tas viss beigsies. Iespējams, ka notikumi varēja uh, beigties pavisam traģiski. Bet mums bija drosme līdzdarboties pilsoņu iniciatīvā, pilsoņu kustībā, kuras nolūks bija aizsargāt mūsu pilsoņu lepnumu. Mēs tāpat eh, cīnījāmies par mūsu valsts brīvību un par visas centrālās un austrum Eiropas brīvību. Es apzinos, cik svarīgi um, mums katram ir rīkoties kā pilsonim, un tieši tāpēc es izveidoju uh, fondu uh, Republiko Bono. Katru gadu mēs organizējam uh, konkursu, kura rezultātā tiek piešķirta balva labākajām pilsoņu iniciatīvām. Es gribētu atgādināt, ka mēs tagad atzīmējam 66. gada dienu kopš Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas, un tieši šodien, pirms 66 gadiem, šis notikums notika. Uh, mēs esam izveidojuši fórumu, kurā ir pārstāvēti visi Eiropas parlamenta priekšsēdētāji. Un uh, arī šis notikums, uh, šīs sanāksmes notiek šajā pašā telpā. Un es domāju, ka tas viss rada tādu visaptvarošu ietvaru pilsoņu darbībai Un uh, šī iniciatīva tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, tā sevī aptver daudzas citas uh, pilsoņu iniciatīvas. Pirms gada mēs izveidojām fórumu Eiropas pilsoņu brīvībai. Es gribētu pateikties visiem, kas ir bijuši mm, iesaistīti šajā projektā. Tāpat gribētu vēlreiz pateikties, pateikties vicepriekšsādātājai Duran kundzei un Ruček kungam. Un tāpat visiem pārējiem, kas ir uh, strādājuši, lai mēs šodien šeit varētu tikties. Un visbeidzot, viena piezīme. Mēs dzīvojam šeit krīzes apstākļos, krīzes laikā, un uh, krīzes apstākļos nabadzīgo cilvēku skaits tikai palielinās. Vairāk cilvēku nabadzībā nozīmē, ka pieaug arī sociālās problēmas, un tas savukārt rada vairāk problēmu starp tautām. Mums jāatceras kāda cita krīze, kura notika no 1928. līdz 31. gadam. Toreiz arī bija ārkārtīgs bezdarbs, milzīga nabadzība, un mēs zinām, kādā veidā tas viss beidzās. Mums jāatceras mūsu pagātne un jānodrošina, jāpanāk tas, lai mēs izvēlētos citu ceļu. Tieši tāpēc mēs esam pulcējušies šeit, tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šo Agors iniciatīvu, un es vēlu jums visiem ļoti auglīgu un veiksmīgu sanāksmi. So much, Lielas paldies, priekšsēdētāji, par jūsu ievadrunu. Un tagad es vēlētos dot vārdu Lāslo Andorkungam, kas ir nodarbinātības sociālo lietu un iekļaušanas komisārs. Citiem vārdiem sakot, viņš nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar nabadzību, tātad kā cīnīties, kā izskaust nabadzību. Es vēlētos minēt arī, ka komisāra kungs diemžēl, ir spiests atstāt eh, sanāksmi tūdaļ pēc savas uzrunas, jo, kā jūs zināt, komisijā komisāriem ir ļoti daudz eh, citu sanāksmi. Viņš ir ļoti aizņemts cilvēks, tāpēc viņš jau iepriekš atvainojas jums. Tātad pēc savas uzrunas viņš būs spiests atstāt zāli. Paldies, un komisārkungs, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, cienījamie deputāti, cienījamie viesi, dāmas un kungi. Uh, Man ir liels gods eh, piedalīties šajā pilsoņu agorā, eh, kuru organizē Eiropas parlaments kopā ar Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Šis ir milzi, milzīgs piemērs eh, līdzdalības demokrātijai, un es priecājos par to, ka var pats personīgi tajā piedalīties. Kā jau Bužētkungs teica savā uzvars, uz, uzrunā, mēs tiekamies dažus gadus pēc tam, kad ir noslēdzies Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tā ir lieliski iespēja pārdomāt, kā mēs varētu virzīties uz priekšu nākotnē un kā mēs varam nodrošināt taisnīgu un veiksmīgu izēju no šīs krīzes. Pilsoniskās sabiedrības uh, Un eh, to cilvēku, kas piedzīvo nabadzību, piedalīšanās ir bijusi ļoti svarīga, lai Eiropas Savienība varētu veikt savu cīņu pret nabadzību. Un es ticu, ka 2010. gads, Eiropas gads, ir bijis ievērojams solis uz priekšu. Tas palīdzēja mums apkopot un apvienot vairākus spēlētājus. Eiropas parlaments ir bijis viens no šiem spēlētājiem, un es eh, ļoti ceru, ka šās dienas notikums būs vēl viena iespēja nostiprināt mūsu sadarbību. Dāmas un kungi, Lai arī mēs saskatām uh, to, ka mūsu ekonomikas pamazām izkļūst no šīs um, ekonomiskās krīzes, tomēr krīzes ietekmi joprojām izjūta visi eiropieši visā kontinentā. Statistikas dati ir uh, neapstrīdami. Vēl 4 miljoni ir pievienojušies bezdarbnieku rindām, un daudzas mājasemniecības ir palikušas uh, bez uh, ienākumiem. Arvien vairāk eiropiešiem ir jāatrod darbs un ir jācenš cīnīties pret ilgtermiņu izslēgšanu. Vairāk nekā 80 miljonu cilvēku Eiropā dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Un uh, daudz atbildības, protams, gūstas uz dalībvalstīm, sociālās aizsardzības sistēmas, veselības aprūpi, izglītība un tāpat arī mājokļi. Uh, Bet mēs zinām, ka uh, tas ir saistīts arī ar spēcīgu Eiropas dimensiju. 3 ceturdaļas pilsoņu 74% uzskata, ka Eiropas Savienībai ir svarīga loma spēlējama. Desmit gadu uh, stratēģijas ietvaros, uh, Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros komisija pirmo reizi piedāvā konkrētus mērķus, kon konkrētus aprēķināms mērķus nabadzības izskaušanai. Uh, Eiropas līderi ir vienojušies, ka būtu jāpalīdz izkļūt vismaz 20 miljoniem cilvēku no nabadzības līdz 2020. gadam, lai sasniegtu šo Eiropas Savienības līmeņa mērķi. Dalībvalstīm ir jānosaka ambiciozi nacionālie mērķi, kas atspoguļotu katras dalībās specifisko situāciju. Dāmas un kungi, lai atbalstītu šos centienus un progresētu uz mērķi 16. decembrī pagājušajā gadā komisija pieņēma Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Platformas mērķis ir izveidot, uh, uzsākt kopīgu rīcību, kurā iesaistītos Eiropas Savienības institūcijas un uh, citi spēlētāji. Šī platforma palīdzēs nostiprināt koordināciju, iesaistot plašu uh, loku uh, spēlētāju un Tas mums palīdzētu izstrādāt idejas par to, kā mēs varētu uzlabot cīņu, un tas palīdzētu mums visiem strādāt efektīvāk, izmantot resursus tur, kur tie varētu dot vislabāko rezultātu. Konkrēti, ko tas īsti nozīmē? Vispirms, platforma piedāvā pasākums tādās jomās, kurās varbūt netiek tradicionāli uh, izmantot pasākumu. Tā piemēram, mēs centīsimies novērst to, ka nabadzība tiek nodot tālāk no vienas paudzes uz nākamo. Mēs centīsimies panākt to, lai sociālās uh, palīdzības uh, sistēmas darbojas labāk. Mēs uzlabosim centienus, lai integrētu minoritāšu grupas, tā skaitā Romas. Mēs centīsimies cīnīties pret finansiālo atstumtību un uh, enerģētikas nabadzību. Otrakārt, platforma piedāvā inovācijas sociālas politikas jomā, galvenā uzmanība tiks vērsta uz to, kā mēs varētu atrast viedus un mazāk izmaksājošus veidus, kā modernizēt sociālo politiku. Mums ir jāinvestē eh, tādās inovācijas jomās, kas eh, dod rezultāts, kas sev ir pierādījušas. Treškārt, šī platforma piedāvā eh, to, kā varētu izmantot labāk Eiropas sociālos fondus, lai cīnītos pret atstumtību. Tā piemēram, nākotnes Eiropas sociālais fonds būtu jāpiemēro jaunajam ietvaram, kuri izveido 2020. gada stratēģiju, lai tas pilnībā varētu spēlēt lomu cīnoties pret nabadzību. Un visbeidzot, platforma piedāvā iesaistīt visus, spēlētā, visus spēlētājus un iesaistīt arī tos, kas izjūt nabadzību ikdienā. Tas, eh, tāpat arī uzsvars tiks likts uz sociālo ekonomiku, un esmu pārliecināts, ka šī platforma uh, tik tiešām mums palīdzēs ļaut uh, rast uh, uh, efektīvākus uh, veidus, kā cīnīties pret atstumtību Eiropā. Kā jau es minēju, Romu jautājums ir viens no svarīgākajiem. Platformā arī ir domāts par Romu jautājumu, jo Roma ir Eiropas Savienības lielākā minoritāte, bet vienlaikus viņa arī ir uh, viena no sociāli visatstumtākajām grupām. Visā Eiropā Romi piedzīvo ļoti lielu nabadzību, bezdarbu, un tāpat arī viņi nesaņem tādu pašu veselības aprūpi, kā vispārējie Eiropas Savienības iedzīvotājiem cieši no diskriminācijas. Problēmas, ar kurām viņi saskars, ir ļoti sarežģītas un savstarpēji saistītas, tāpēc ir nepieciešama holistiska pieeja, kurā uh, būtu domāts par uh, visām tām jomām, kurās Roma pārstāv saskars ar eh, dažādiem šķēršļiem un nespēja integrēties sabiedrībā. 2010. gada decembrī komisija izveidoja īpašu darba grupu, kas domās par to, kā uh, efektīvāk izmantot Eiropas fondus, lai sociāli un ekonomiski integrētu Romus. Šā gada aprīlī komisija grasās uh, balstīties uz šīs darba grupas darba rezultātiem, tāpat kā uz Eiropas uh, platformas Romu uh, iesaistīšanai uh, rezultātiem, lai izveidotu savstarpēju ietvaru Romu integrācijas stratēģijai. Šis te ietvers, tajā mēs izmantosim dalībvalstu un arī Eiropas Savienības līmeņu finansējumu, uh, lai efektīvāk izmantotu um, pieejamos līdzekļus, lai cīnītos pret nam, Romu atstumtību. Papildus tam Eiropas ietvarā mēs mēģināsim domāt par to, kā uzraudzīt uh, rezultātus un pasākumus, kas tiek īstenoti. Dāmas un kungi! Mums izdosies sasniegt reālu progresu cīnoties pret uh, nabadzību tikai tad, ja mēs iesaistīsim visus spēlētājus visos līmeņos - vietējā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Eiropas eh, komisija strādās kopā ar pārējām institūcijām, lai izveidotu plašāku eh, konvenciju, kurā tiktu apvienoti visi iesaistītie, visas iesaistītās puses. Gads kārtējā uh, konference, ka, kas notiks oktobrī, tajā tiks izvērtēts jau paveiktais un domāts par to, kā uh, labāk īstenot pasākums, kas paredzēti platformā nākotnē. Cīņa pret nabadzību, tā ir jābūt daļai no mūsu atveseļošanās stratēģijas. Tas ir ne tikai mūsu pienākums, bet tā ir arī ekonomiska nepieciešamība. Es ar prieku raugos uz turpmāku sadarbību ar Eiropas parlamentu un tāpat arī citām iesaistītajām pusēm, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un cilvēkiem, kas ikdienā piedzīvo nabadzību, lai mums kopā tas izdotos. Paldies par uzmanību! Much, Paldies komisārkungam! Tagad mums būs. Uh, neliels pārtraukums. Tagad mēs uzklausīsim kori uh, Au Clair de la Rue no Nantes. Šis kurs tika izveidots pirms, gadiem, pirms 40 gadiem, un tajā, pirms četriem gadiem, un tajā dzied dažādi uh, cilvēki, kuriem ir vienotas intereses un domas un kuri vienojas dziesmā, un viņi tagad mums piedāvās nelielu tādu pārtraukumu, un mēs uzklausīsim mūziku un viņu solidaritātes paudumu. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Liels paldies. kuras būs kopā ar mums līdz pat uh, šīm vakaram, kad ir paredzētas vakariņas, un, protams, arī rīt, kad būs noslēguma um, pasākums. Tagad vēlos uh, uzaicināt nākamo runātāju, kas ir Pēters Jurkošs, Ungārijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā, un viņš uzstāsies Ungārijas Eiropas Savienības prezidentūras vārdā. Jo, kā jūs zināt, Ungārija šo sešu mēnešu laikā no janvāra līdz jūnijam būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godāti Eiropas parlamenta depunā, deputāti. Protams, pēc šās, šādas uh, uzstāšanās, kur uzstāšanās ir varbūt grūti atkal atgriezties pie politiskiem jautājumiem un institucionāliem jautājumiem runājot par Eiropas Savienības politisko stratēģiju cīņai pret nabadzību un par to, kā pārvarēt dziļās krīzes sekas. Bet es domāju, ka šai politikā ir nozīmīga vieta paredzēta cīņai pret nabadzību. Tas ir virzītājs spēks mūsu uh, Ungārijas uh, prezidentūras uh, programmā turpmākiem sešiem mēnešiem. Notiks aktīvs dialogs starp Eiropas Savienības institūcijām un pilsonisko sabiedrību, lai pēc iespējas uh, efektīvi un veiksmīgi cīnītos pret nabadzību un lai šos jautājumus iestrādātu Eiropas Savienības stratēģijā 2020. Ungārijas prezidentūra ir gatava īstenot dialogu ar jums, bet mums vispirms ir jāvienojas par to, kādu mēs redzam šo 2020. gada stratēģiju izējas punkts ir tāds, ka Eiropas Savienībai bija nepieciešams laiks, lai saprastu, ka mēs atrodamies ļoti dziļas krīzes epicentrā, uh, ko nevar salīdzināt ar iepriekšējām krīzēm. Un, lai izkļūtu no krīzes, mums ir vajadzīgs pavisam jauns instrumenta kopums. Tāda ir analīze pašos pamatos. Eiropas Savienība izstrādā stratēģiju 2020. gadam un par, tajā ir runa par to, kādu mēs redzam Eiropas Savienības attīstību nākotnē. Viens svarīgs elements šai stratēģijā ir cīņa pret nabadzību. Tas ir viens viens no šiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Mērķis ir samazināt vismaz par 30% to līdzpilsoņu īpatsvaru, kas dzīvo nabadzībā vai uz nabadzības sliekšņa. Jautājums, kā mums sasniegt šos izvirzītos mērķus. Šā gada pirmajā semestrī mums viss ir jā, jāizstrādā visi šie instrumenti, instrumentu kopums. Varbūt eh, daži jautājumi šķiet pārāk attālināti, kā piemēram Eiropas Savienības līgumu grozīšana vai e, stabilitātes mehānisma izveide, un varbūt pat tas ir tāds Eiropas žargons, ja mēs runājam par Eiropas semestri, bet visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Ar to palīdzību tiek veidota tiesiskā bāze, lai novērstu to, ka Eiropa atkal kādreiz piedzīvo šādu krīzi. No otras puses mēs nedrīkstam aizmirst, ka tikai fiskālā konsolidācija ir nepietiekama, lai pārvarētu negatīvās parādības mūsu sabiedrībā. Mums ir jāsaprot, ka šī krīze ir radījusi tādas sekas, ko pārvarot mēs nevaram domāt tikai par iepriekš pastāvējušām problēmām. Uh, arī cīņā pret nabadzību. Krīze ir radījusi jaunas parādības, jaunus spēkus. Ko tagad darīt? Pēc eirozonas stabilizēšanas, pēc tam, kad tiks izveidot visi politiskie un uh, tiesiskie instrumenti, mums ir jādomā par to, kā veicināt ilgtspējīgu attīstību, attīstību, kas rada jaunas darba vietas. Un arī uh, jādomā par tām sabiedrības grupām, kuras paša saviem spēkiem nespēja izkļūt no uh, smagās pēckrīzes situācijas. Tieši tādēļ Ungārijas prezidentūra ir paredzējusi dialogā ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem veidot Eiropas platformu nabadzības apkarošanai. Ungārijas prezidentūra uh, ir paredzējusi panākt, lai Eiropas, Eiropas Savienības padome Mārta padomē pieņēmtu atbilstošus secinājumus, lai panāktu, ka Eiropas Savienības stratēģija tiek veiksmīgi īstenota un lai šie pasākumi virzītos uz priekšu divos līmeņos paralēli, gan Eiropas Savienības līmenī, gan Eiropas Savienības dalību valstu līmenī. Eiropas Savienības līmenī līdz Mārta padomē tiks uh, apstiprinātas uh, vadlīnijas Eiropas Savienībai kopumā. Bet vēl svarīgāk ir, lai jūs uh, zinātu, ka līdz aprīlim 27 dalību valstīm ir jāiesniedz nacionālās reformu programmas. Un šajās nacionālajās reformu programmās dalību valstīm ir eh, jāiestrādā skaidras saistības apņemšanās par to, kā sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti pamatmērķos, un viens no šiem pamatmērķiem ir cīņa pret nabadzību. Šeit ir eh, jānāk klajā ar skaidrām saistībām, jāizstrādā arī nacionālie politikas pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Un eh, es vēl vēlētos runāt par vienu citu elementu, kam būs ļoti nozīmīga loma mūsu prezidentūras eh, programmā. Proti tā ir Romu stratēģija. Romi cieš ne tikai no nabadzības, bet eh, jāsaka, ka tā varbūt ir visvairāk neaizsargātā mūsu sabiedrības daļa vai grupa. Mūsu cieša apņemšanās ir uh, izveidot Eiropas uh, Romu stratēģiju ietvaru līdz mūsu prezidentūras beigām mēs sagaidām, ka aprīļa sākumā komisija nāks klajā ar paziņojumu šajā specifiskajā jautājumā. Mēs arī paredzam organizēt diskusijas dažādās pa, dažādos padomas veidojumos, jo Romu problēma ir saistīta ar nabadzību, bezdarbu, izglītību. Šeit mēs redzam, ka ir liela stratē, sinerģija starp Romu stratēģiju un Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Mūsu politiskais mērķis ir arī panākt, lai šo uh, Romu stratēģiju apstiprinātu Eiropadome šā gada jūnijā. Mums ir nepieciešams instrumentu kopums, tālējoši mērķi, un uh, tādēļ arī Ungārijas prezidentūra uh, vēlas īstenot ar jums dialogu, lai šo projektu veiksmīgi iedzīvinātu. Paldies! Thank you, Ambassador. Köszönöm szépen. Liels paldies Ungārijas eh, pastāvīgajiem pārstāvim. Mēs, eh, protams, turēsim īkšķus un vēlam jūs prezidentūrai visu to labāko. Paldies! Is... Mūsu nākamais runātājs ir Stefans Nilsons, kas ir ekonomikas un sociālo eh, lietu komitejas priekšsēdētājs, citiem vārdiem sakot, viņš pārstāv organizēto pilsonisko sabiedrību. Eiropas parlamentā mēs strādājam un arī nākotnē cieši strādāsim ar Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Eiropas parlamentā, jā, mēs esam vēlēti pārstāvi no 27 dalībvalstīm, mēs pārstāvam 500 miljonus iedzīvotāju, un ja mēs vēlamies, lai mūsu darbībai būtu rezultāti, ja mēs vēlamies sasniegt savus mērķus, tā skaitā arī cīnoties pret nabadzību un sociālo atstumtību, mums ir jāsadarbojas ar citām institūcijām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 Es vēlos izmantot šo iespēju un teikt dažus vārdus savā dzimtajā valodā. Es vēlētos eh, dot tādu kā nelielu vēstījumu. Arī es esmu kora dalībnieks un eh, kors un mūzika arī man ir iedvesmas avots. Man šķiet, ka kurs ir iespēja cilvēkiem apvienoties neatkarīgi no tā, kādās valodās viņi runā. Es domāju, ka mūzikai ir milzīga loma apvienojot cilvēkus. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, vicepriekšsēdētājiem, visiem klātesošajiem. Uh, Es pateicos Eiropas parlamentam par sadarbību, kas mums ir bijusi līdz šim, un mēs eh, respektējam Eiropas parlamentu kā vienu no mūsu partneriem. Mēs pārstāvam, mēs paši pārstāvam pilsonisko sabiedrību, kas eh, tātad nāk no citām aprindām, un mūsu komiteja ir konsultatīva komiteja, kurā darbojas 300 biedri. Mēs pārstāvam eh, dažādas organizācijas, dalībvalstīs. Es ceru, ka mums izdosies veiksmīgi darboties arī turpmāk. Šodien mēs esam sanākuši šeit, un mums nevajadzētu aizmirst, ka mums ir kopīgs mērķis, un mums ir jāapvieno savus spēkus kopīgā cīņā. Es paņemu and as i said in my language we are an advisory body mēs visu laiku veicam nepārtrauktas konsultācijas un diskusijas un jūs kā uh, agoras pārstāvi esat tieši tie kur vislabāk var veikt uh, sarunas ar uh, dažādām pusēm attiecībā uz uh, darba devēju organizācijām. Pastāv dažādas nevalstiskās organizācijas, vidas aizsardzības organizācijas, dažādi aktīvisti. Un man ir liels prieks, ka kopā ka mums ir trīs grupu prezidentūra mūsu struktūrā, un mums tik tiešām tam ir svarīga loma mūsu komitejā. Un Cienījamā uh, Izabela, uh, Durant un uh, Ručekungs, es gribu teikt, ka mēs kā komiteja esam ļoti lepni, ka mēs varam būt partneri pilsoņu agoras konferencei, un es uzskatu, ka tas ir tikai viens skaidrs pierādījums ļoti labai sadarbībai starp mūsu abām institūcijām. Mans signāls attiecībā uz manu mandātu kas ir 2,5 gadus garš. Tātad mans uzdevums ir iesaistīt cilvēkus, kas dzīvo Eiropā, un tieši kopā ar jums mēs varam un mums izdosies. Un mēs uh, stingri ticam tai ietekmei, kāda ir un būs Agoras uh, konferencei, un tieši tāpēc mēs strādājam partnerībā ar Eiropas parlamentu. Pirmkārtām tāpēc, ka tiesības līdzdarboties Eiropas lietās ir jādod visiem. Tagad tas ir pienākums, ko uzliek jaunais līgums, eh, Lisabonas līgums. Tātad veicināt pilsoņu līdzdalību un viņu pārstāvju un asociāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Tās ir jūsu tiesības. Un otrām kārtām mēs uzskatām, ka krīze un dažādie politikas jautājumi, stratēģijas ir ļoti sarežģīti jautājumi, it īpaši tagad, kad lielākā uzmanība tiek vērsta uz Eiropas uh, finansēm. Sociālais uh, izaicinājums, sociālās problēmas, ko radīja finanšu krīze, arī tas viss ir jāatzīst, un mums jāpanāk un jānodrošina, lai šie jautājumi būtu augstu uh, mūsu Eiropas darba kārtībā. Šis fórums nodrošina līdzsvaru politiskajās diskusijās un lēmumos. Trešām kārtām gribu teikt, es esmu redzējis, cik interesēti jūs esat Eiropas parlamenta darbā, un lai nodrošinātu arī plašāku pilsonisko organizāciju pārstāvību Agorā, mēs ļoti cieši Eh, sadarbojāmies tieši šīs eh, koncepcijas pamatā, un mēs no savas komitejas puses gribējām nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība būtu plaši pārstāvēta, pēc iespējas plašāk. Un komitejas uzdevums ir atbalstīt dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un šajā gadījumā nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība būtu labi pārstāvēta un lai dotu vērtīgu ieguldījumu šī fóruma darbā. Tātad pateicos jums par to, ka esat ieradušies. Domāju, ka mums nepieciešams atrast ilgspējīgus risinājumus, lai varētu nodrošināt atbilstošu integrāciju un atbalstu uh, cilvēkiem, kuri uh, sabiedrībā nav tik labvēlīgā pozīcijā. Izaugsme līdz šim nav bijusi visus ietvaroša un ilgspējīga. Un tāpēc cilvēki dzīvo nabadzībā. Un it īpaši tie, kas ir uh, dažādās riska grupās, arī sievietes, vecāki cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti invaliditāte, migranti, romi un tāpat arī citas etniskās minoritātes. Un šiem cilvēkiem ir jādod iespēja saskatīt to, ka viņu dzīves apstākļi var uzlaboties. Eiropas uh, Savienības politiskās līdervadības ambīcija ir samazināt nabadzību, un Andor kungs jau minēja. Tātad samazināt par 80 miljoniem šo nabadzīgo cilvēku skaitu līdz uh, tuvākajā laikā. Un uh, šīs ambīcijas ir jānosprauž pietiekami augsts. These, um, Un, lai to panāktu, ir nepieciešams pilsoniskās sabiedrības pilnīgs atbalsts un pilnīga iesaistīšanās. Um, mūsu komiteja pēdējo gadu laikā ir nākus klajā ar vairākām iniciatīvām pret nabadzību un sociālo atstumtību. Esmu drošs, ka šeit klātuš, klātesoši Agoras formā noteikti do, dos savu ieguldījumu un padomu Eiropas Savienības institūcijām. Viens no mūsu ieteikumiem ir tāds - sociālās iekļautības un integrācijas politikas ir ļoti cieši jās, jāsaista ar. Jāsaista ar pretdiskriminācijas politiku. Arī jauni cilvēki cieši no, cieši no nabadzības. Un arī tādi cilvēki darbojas un ir mūsu komitejā un ir snieguši savu viedokli. Tātad jautājums paliek, kā tikt galā ar nabadzību un nodrošināt iekļautību. 2011. gadā mēs strādājām tieši pie Romu jautājumu, pie migrantu jautājumu, mēs risinājām bezpajumtnieku jautājumus un sociālās atstumtības uh, fenomenu. Mēs savā darbā uzmanību vēršam un vērsīsim uz trīs horizontālām tematiskām prioritātēm uh, - dialogu un uh, līdzdarbošanos, ilgspējīgu un izaugsmu, solidaritāti un attīstību. Šajā mūsu kopīgās atbildības kontekstā mums uh, izdosies eh, samazināt vienu no mūsu mērķiem līdz 2050. gadam uz pusi samazināt to cilvēku skaitu, kam nepietiek pārtikas. Tātad vēl viens svarīgs jautājums ir pārtikas drošība kopā ar ANO, tāpat arī lauksaimniecības eh, un pārtikas organizāciju. Mēs risināsim šo jautājumu. Un arī šis jautājums tiks aplūkots G20 samitā. Summit Uh, Francijas vadībā, kurš notiks 20. jūnijā. Tad arī tur šis jautājums tiks uh, iekļauts darba kārtībā. Es uh, esmu gatavs uzklausīt jūs un gaidīšu jūs ieguldījumu un ceru, ka mums šeit būs tādas vērtīgas un auglīgas debatas šajā seminārā. Jūsu viedokļi, jūsu pieredze un jūsu zināšanas sauc kopā ar cerībām un pārliecību Es ceru, ka tas viss dos mums uh, viedus un ilgspējīgus risinājumus nabadzības uh, izskaušanai. Es uh, uzaicinu jūs uz pieņemšanu, kas notiks mūsu ēkā, pavisam tuvu Eiropas parlamentam. Tās tad būs bufets tipa pusdienas. Es domāju, ka mēs visi neformālā veidā varēsim parunāt, jo jūs zinat, ka jūs satiekties ar cilvēkiem, kurus jūs iepriekš nesat pazinuši, un sarunas var dot ļoti pozitīvus rezultātus, iedvesmu un var dot dažādus ļoti viedus risinājumus paneiropas projektiem. Vēlreiz gribu pateikties Izabelai un uh, Liboram. Paldies visiem, kas uh, līdzdarbojas, un es līdzdarbošos, un es ceru, ka mums visiem būs darbam labs rezultāts. Thank you, Stefan. Thank you, Paldies Nielsen kungam. Lai mēs veiksmīgi varētu darboties, mums ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju un jāstrādā visos līmeņos, ne tikai Eiropas Savienības institūciju līmenī, bet arī valstu līmenī jāstrādā un reģionālā līmenī. Un šī iemesla pēc mēs esam uzaicinājuši arī Breso kundzi, viņa ir reģiona komitejas priekšsēdētāja, prezidente, un viņa mums pastāstīs par to, ko var darīt, lai attīstītu reģionus, bet es dzirdēju, ka viņai ir grūtības ierasties, ir satiksmes sastrēguma, un viņa nedaudz kavējas. Varbūt viņa pēc kādām 10-15 minūtēm būs klāta, bet varbūt Uh, es izmantošu šo laiku, izteikšu dažus paziņojumus par Agoras uh, organizatorisko darbu un redzēsim, vai uh, Breso kundze varēs ierasties laikā pirms pusdienas pārtraukuma. Tātad pēc šīs rīta sesijas mums būs pusdienas Jehudi Menuhin telpā, foyer. Tas ir pirmajā stāvā 2.30. Mēs atkal atsāksim darbu darba grupās, semināros. Tas notiks Spinelli ēkā. Tā ir ēka, kas atrodas, ja jūs iziet no šīs zāles ārā, griežties pa kreisi un pārējāt pa tiltiņu pāri. Tātad pirmā darba grupa par jaunām nabadzības formām notiks telpā 3G3. Tas nozīmē šeit pat trešajā stāvā jums nebūs jāiet ne uz augšu, ne uz leju Tātad diezgan vienkārši. Otrā darba grupa par migrācijas plūsmām un integrācijas procesiem notiks 3G2, tātad blakus jau iepriekš arī minētajai telpai, un trešā darba grupa par Eiropas a, sabiedrības modeli notiks telpā 1G3. Tas nozīmē, ka jums būs jādodas uz pirmo stāvu. Un tie, kas piedalīsies konsensus konferencē, tie tiksies telpā 5G3. Tas nozīmē, ka viņiem būs jābrauc uz piekto stāvu. Un uh, tur uh, šajā telpā jūs jau tikāties vakar. Jūsu darbu vadīs jūs attiecīgie uh, darba grupu vadītāji, un mēs uzklausīsim jūsu secinājumus un prezentācijas rīt no rīta kopējās debatēs, kas sāksies pulkstens deviņos šajā telpā. Pēc šīm prezentācijām būs debates, kas būs atvērtas visiem reģistrētiem dalībniekiem. Mēs ceram, ka jūs būsiet uh, plašā skaitā pārstāvēt šajās debatēs, jo šīs uh, dienas un rītdienas sanāksmes nolūks nav tikai jums sēdēt un klausīties, bet arī jums runāt, izteikties, uh, līdzdarboties, paust savas sajūtas un domas. Jūsu mapītēs ir uh, forma, uh, anketa. Ja jūs gribat runāt, tad jums ir jāizpilda šī anketa un jāiesniedz mūsu sekretariātam. Un tad priekšsēdētājs pateiks jūsu vārdu, un tad jūs zināsiet, ka jums tiek dots vārds runāt. Vēl viens paziņojums par šī vakara vakariņām reģistrētiem dalībniekiem, kā jau Nilsenkungs norādīja, mēs esam uzaicināti uz uh, bufets vakariņām 6.45 vakarā uh, Eiro ekosokā ēkā, kas ir uh, Beljārdielā, tā ir ēka, kas atrodas blakus Eiropas parlamentēkai. Lai iekļūtu ēkā, es iesaku jums uh, nesāt jūsu piespraudas, tātad reģistrācijas kartiņas, kas jums ir piespraustas, pretējā gadījumā es baidos, ka drošības darbinieki varētu, viņiem būtu, jūs jāpārbauda, varētu rasties grūtības iekļūt. Tātad mēs 6.30 iziesim no parlamenta ēkas, un mēs aicinam iziet visus kopā, tātad tie, kas nav pārliecināti, kur tas atrodas, mēs varētu iet visi kopā, un nevienam nebūtu grūti atrast šo ēku. Uh, Vai ir kādi jautājumi, komentāri, skaidrojumi, kaut kas, ko jūs gribētu pajautāt? Pirmajā rindā, kundze. Sorry. Yeah, I was very concerned to... Es atvainojos. Jūs atsaucāties uz Romu jautājumu. Tas nav Romu jautājums, tas ir, tā ir problēma, kas ir cilvēkiem pārējiem. Tātad pārējiem ir problēma, nevis Romiem. Jūs ne, ne, neizteiktos, ka ir uh, ebreju problēma. Jūs zinat, pie kā tas noved, un es domāju, ka jums ir jāpārdomā, kādu valodu jūs izmantojat. Thank you for your Paldies par jūsu komentāru, vai ir vēl kāds komentārs? Kungs, ceturtajā rindā. Jā, es esmu Eiropas uh, studentu apvienības uh, vadītājs. Es pateicos Eiropas parlamentām par to, ka tiek organizēts debats par tik jūtīgu jautājumu, kas ir nabadzība, bet uh, man ir jānosot tas, cik nabadzīga ir bijusi informācija par šo jautājumu. Mēs runājam par nabadzību, bet informācija tik tiešām ir nabadzīga. Un Agora, Agoras konference ir uh, līdzdalības demokrātijas piemērs, un es domāju, ka mums būtu jādomā vairāk par komunikāciju. Man būtu kāds komentārs par jautājumu, kuru uzsvēra Sandorkungs pirms brīža. Sociālā joma patiesībā nav Eiropas parlamenta kompetencija, bet drīzāk dalībvalstu kompetencija. Un līdz ar to, vai Eiropas parlaments domā, ka tas varētu konkrēti un efektīvi reaģēt, lai cīnītos pret nabadzību, vai arī Eiropas parlaments būs gluži vienkārši vērotājs? Un uh, tā pieeja būs tikai spekulatīva un ekonomika un, un nevis operatīva un cilvēcīga. Paldies! The gentleman, I think it's number 147. Punkts 147. vietā. Mani sauc Maikls Dauers, un es pārstāvu ARK, Eiropas uh, uh, lauksaimniecības un lauku attīstības konvenciju. Tas ir nevalstisku organizāciju uh, kopums, un uh, ir organizācijas mūsu paspārnē, kas nodarbojas arī ar nabadzību un sociālo izstamtību lauku reģionos. Gribēju pateikt, ka jūs ļoti pareizi pamatot uzaicinājāt komisāru Andoru kungu, bet ir eh, daudzas citas Eiropas komisijas, teiksim, daļas un politikas un budžeta sadaļas, kuras ļoti tieši var ietekmēt nabadzīgus un riskam pakļauts cilvēkus. Ir īpaši man ir liels prieks, ka komisārs Andors, eh, kas strādā kopā ar komisāru Čelas kungu un Hāne kungu, attīstības jomā un arī ar zivsainiecības komisāru, lai aicinātu nākošajā finansēšanas periodā izstrādāt kopīgu stratēģiju starp šiem pieciem fondiem. Uh, tātad uh, rurālās attīstības lauku, zivsaimniecības un citiem fondiem, kas ir nepieciešams, lai patiesi varētu nodrošināt attīstību, kas varētu palīdzēt nabadzīgajiem un riskam pakļautie, un, pakļautajiem. Un mēs savā ārka savienībā, asociācijā par, nākoš, par, par turpmāko kopējo lauksaimniecības politikas nākotnē esam piesaistījuši uzmanību tieši tām vajadzībām, kādas ir eh, šiem nabadzīgiem cilvēkiem un kādas prioritātes vajadzētu iekļaut lauka attīstības eh, programmā kas būtu jāsasaista ar reģionālās attīstības programmām un kura atbilstoši kopā ar sociālajām un zivsaimniecības eh, programmām. Tāpēc man ir prieks, ka jūs paplašinat savu debati. Jūs sākat ar uh, sociālajiem jautājumiem, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet tikpat svarīgi ir atzīt, ka daudz plašāka spektra uh, politikas Eiropas Savienībā ietekmēs uh, tos, kas ir dažādās uh, riska grupās un uh, kas ir visnabadzīgākie. Paldies! Pirms mēs atbildam uz dažiem jautājumiem, došu vārdu vēl citiem dalībniekiem un 241. vietā kundze. Es esmu Mika Inudu, es esmu Gro Grieķijas pārstāve Es pārstāvu sieviešu tiesību uh, lobby, kas ir viena no lielākajām sieviešu tiesību organizācijām Eiropā. Tā ir tāda kā visaptvaroša organizācija, kurai ir vairākas pārstāvniecības dalībvalstīs. Es priecājos uh, par šo iespēju atgriezties Eiropas parlamentā. Uh, Jo es tik tiešām ticu, ka šī praksa, kas ir uzsākta pirms diviem gadiem, būtu jānostiprina īpašā veidā, un es domāju, ka šās dienas tikšanās tāpat kā būs tikpat efektīva kā divas iepriekšējās tikšanās. Rezultāts būtu jāieraksta oficiālos secinājumos un būtu jāpārvērš patiesos pasākumos, kas tiek īstenoti dalībvalstīs. Manā valstī, piemēram, cilvēki neko neuzzina par šiem secinājumiem un rezultātiem, kādi ir bijuši iepriekšējo gadu Agoras konferencē. Tāpēc es domāju, mums būtu nepieciešama politika, kurā mēs pievērstu uzmanību tam, ka tiek izplatīta informācija par to, kas notiek šāda veida konferencēs. Mēs zinām, ka Eiropas parlamentam uh, šodien izskanēja, ka Eiropas parlamentam nav kompetenci sociālās aizsardzības jomā. Es domāju, ka tas eh, tā nav. Tā nav tiesa. Eiropas parlaments ir tā institūcija, kas varētu eh, sniegt savu pienesumu sociālās aizsardzības jomā. Mēs šobrīd dzīvojam Eiropā krīzes apstākļos, un, piemēram, manā valstī krīzes sekas tiek izjustas ļoti smagā veidā, tā kā tas nav ticis piedzīvots līdz šim. Nekas netiek darīts, lai aizsargātu nabadzīgos iedzīvotājus. Protams, ka ir tikušas panākts vienošanās, lai izglābtu uh, valsti un censtos izkļūt no šīs situācijas, bet tie ir ļoti smagi lēmumi, kas atstāja smagas sakas arī uz iedzīvotājiem. Un sievietes ir tieši tā iedzīvotāja daļa, kas cieš visvairāk. Tieši sievietes vissmagāk skar bezdarbs, jo bezdarbnieku rindās ir divreiz vairāk sieviešu nekā vīriešu. Sievietes ir īpaši iedzīvotāja daļa. Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāju ir sievietes. Šī Eiropa mums ir solījusi vīzijas un sapņus. Protams, ka ir zināms politikas, kas jau tiek īstenots, bet ir ļoti daudz labu ideju, kas ir tikai plānošanas stadijā un kas nav tikušas īstenotas. Tātad, tā kā pārstāv valsti, kas tagad dzīvo smagas krīzes apstākļos, es domāju, mums ir jādomā, jo īpaši par sievietēm un jauniem cilvēkiem. Un es ceru, ka Lisabonas līguma jauninājumi ļaus mums uzsākt jaunas iniciatīvas. Mums ir jādomā ne tikai par fiskālajām problēmām, bet arī ar, par sociālajām problēmām, jo pretējā gadījumā mums neizdosies izkļūt no šī aburtā loka. Runa nav tikai un vienīgi par fi finansiāliem un fiskāliem jautājumiem, mēs saskaramies ar sociālām problēmām. Un ir nožēlojami, ka šī Eiropa, kur mēs gadiem ilgi esam centušies kopā būvēt, tagad sabruks tikai ekonomisku apsvērumu dēļ. Es domāju, ka Eiropas sabiedrībai un pasaules sabiedrībai kopumā ir jāpievērš vairāk uzmanības tam, ka Eiropas Savienība ir spēks, kas cenšas ne tikai īstenot ekonomiskus mērķus. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad vērts nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Es strādāju ar be, eh, bezpajumtniekiem un eh, tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo uz ielas. Eh, jūs runājat par romiem, bet romiem tomēr kaut kas pieder, bet jūs nerunājat par tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas un kuriem nav pilnīgi nekā. Es tomēr vēlētos, lai vairāk tiktu domāts par bezpajumtniekiem. Uh, bagātie domā tikai un vienīgi par savu, eh, jā, un savu naudu, bet uh, eh, nabadzīgiem un tiem, kas dzīvo uz ielas, nav nekāda iespēja. Paldies! Tagad vārds 235. Eh, vietā sēdošiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu Kipras organizāciju. um, es domāju, ka neviens līdz šim nepieminēja uh, tās problēmas, ar kādām saskars vecāki cilvēki. Ir ļoti daudz gados veci cilvēku, kas cieši krīzes apstākļos, un krīzes apstākļos šie cilvēki uh, cieši vissmagāk, jo, protams, ka lielākām ģimenēm ir uh, mazāk ienākumu, nekā ģimenēm, kurās ir tikai viens vai divi bērni. Un jāsaka, ka uh, daudz bērnu ģimenes šobrīd cieši vissmagāk. Bet tieši daudz bērnu ģimenes dod vislielāko uh, pienesumu ģimenei, uh, sabiedrībai eh, no demogrāfiskā viedokļa. Un citādi, tāpēc man šķiet, ka nav taisnīgi, ka nekas tie, netiek darīts, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, lai daudz bērnu ģimenes arī tiktu iekļautas to iedzīvotā vidū, kas ir vismaz, kuriem tiek sniegt palīdzību. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, runātājiem, kas sēž 202. vietā. Es pārstāvu kādu nevalstisko organizāciju, un šorīt šķiet neviens nepieminēja tos miljonus Eiropas iedzīvotāju ir, kas ir gados veci cilvēki, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un vēl daudzi pavisam drīz varētu pievienoties eh, šiem nabadzīgiem iedzīvotājiem, tāpēc, ka nebūs pienācīgs pensijas, tāpēc es domāju, ka viņi var, viņus arī vajadzētu iesaistīt to, ieskaitīt to vidū, kuriem nepieciešama palīdzība. Thank you, gentlemen, at 35. Paldies, runātais 35. vietā. Es pārstāvu Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Es tik tiešām domāju, ka mums ir jādomā par ekonomiskiem aspektiem, un es vēlētos pieminēt vienu punktu, jo īpaši proti tirsniecības līdzsvars, makroekonomiskais, makroekonomiskā līdzsvara trūkums starp dalību valstīm. Kas notika laika posmā līdz krīzei? Jums pārāk daudz brīvības devām tirgiem un ticējām, ka tirgi varēs atrisināt uh, problēmas paši. Gadiem ilgi vairāk valdība attieksme ir bijusi eh, tāda, ka ir pēc iespējas mazāk jāies, jāies, jāiejauc tirgū, jo tirgi attīsta um, ekonomiku. Bet ja tas tā būtu bijis, tad nabadzība būtu tikusi izskausta. Dažā, dažviet pasaulē tas tik tiešām tā notika, bet citviet, diemžēl, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad ir pilnīgi brīva ekonomiskā pārvaldība, ar to tiek manipulēts, un manipulācijas rezultātā, es, protams, nevēlos te tagad detalizēt to izklāstīt, vairākas valstis - Vācija, um, Ķīna, Japāna - ir uzkrājušas milzīgus um, pārpalikums, ja pozitīvos saldo, tāpēc, ka nav bijis intervences. Un šis te makroekonomiskais nelīdzsvars šobrīd tiek līdzsvarots ar ļoti specifisks iejaukšanās palīdzību, kur īsteno valdības, arī Eiropas Savienības institūcijas. Ir jādara viss iespējamais, lai uh, turpmāk ne, nenotikt šāda te manipulācija Kas tad šobrīd notiek? Mēs darām visu iespējamo, lai cīnītos, eh, lai panāktu līdzsvaru. Tas tiek darīts vairākās valstīs, jo īpaši Eiropas Savienības dalībvalstīs, un rezultātā ir arvien mazāk līdzekļu, kas ir pieejama attīstībai. Un alternatīva ir arvien jaunas un jaunas reformas, bet vai tās tik tiešām tiks īstenotas? Tāpēc mums ir vairāk jārīkojas eh, tirgus līmenī mums ir jācenšas iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku uh, nodarbinātības tirgū. Un otrkārt, mums ir jācenšas darīt visu iespējamo, lai tie, kam ir izdevies gūt milzīgu peļņu uz citu valstu rēķina, šobrīd izlīdzinātu eh, šos rādītājus. Bet kas tad notiek? Notiek lūši pretējais tiek novājināts Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs saskaramies ar vien lielāku nabadzību, un pārējie tikai iegūst ar vien vairāk un vairāk, kur pretī nodokļu maksātāji Spānijā, Portugālē, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ieslēgs ar vien lielākā nabadzībā. Thank you, the gentleman at 249. Paldies, uh, vārds kungam 249. vietā. Paldies, esmu Ludo Hormans, kas uh, esmu Eiropas pretnabadzības uh, tīkla vadītājs. Uh, mūsu tīklā ietilpst um, sadarbības tīkli visās dalību valstīs un arī Eiropas uh, līmeņa organizācijas, kas uh, cīnās pret nabadzību. Un uh, mūsu biedru skaits 2010. gadā pieauga. Mums ir prieks, ka mēs esam uzaicināti uz uh, šo pilsoņu uh, agoru Eiropas parlamentā. Mēs uzklausījām Eiropas uh, komisijas un padomas plānus par 2020. gada stratēģiju un stratēģiju cīņai pret nabadzību Eiropas Savienībā, bet kaut ko mēs nesadzirdējām, kaut kā pietrūka. Uh, netiek uh, piešķirts dalību valstīs arī pietiekami lielu vērību šiem uzdevumiem. Šie pasākumi tiek veikti lielākoties tikai Eiropas Savienības līmenī un dalību valstis iesaistās mazāk, būtu jāizdara lielāks spiediens uz dalību valstīm, lai arī tās nacionālā līmenī organizētu dialogu par to, kā cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību. Mums uh, vajadzētu vērsties pie Eiropas parlamenta, tā deputātiem un Eiropas komisijas ar lūgumu izdarīt uh, ietekmi uz dalību valstīm, lai tiktu organizēta arī nacionālā dimensija Eiropas platformai cīņai pret nabadzību, lai tiktu organizēts arī nacionālās platformas nabadzības apkarošanai, jo šajās uh, platformās ir aktīvi jāiesaista tieši nabadzīgie cilvēki. Un Mēs ceram, ka arī Ungārijas prezidentūras laikā mēs varētu uzsākt veidot uh, nacionālās platformas nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai un ka šo iniciatīvu atbalstītu arī finansiāli Eiropas Savienība, ka tiktu uzaicināti uh, Eh, visi ieinteresētie piedalīties šajās nacionālajās platformās, lai varētu paust savu viedokli un aktīvi piedalīties debatēs arī nabadzīgie cilvēki, lai uh, viņi arī kā pilsoņi varētu piedalīties šai procesā. Un mēs rēķinamies ar to, ka Eiropas parlaments varētu ar uh, Eiropas komisijas un padomu starpniecību ietekmēt šo procesu. Paldies! Sigēras kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Portugāli un esmu arotbiedrību vadītājs un ekonomiskās un sociālās komitejas loceklis. Es domāju, ka mums ir eh, nabadzība jāplūko atšķirīgi nekā tas ir bijis pagātnē. Nabadzība tagad skar visu sabiedrību, pat tādās valstīs, kas tika uzskatīts par attīstītām valstīm. Ir pilsoņi, kam pat ir darbs, bet kas tik un tā dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Tagad mēs konstatējam jaunas uh, nabadzības formas. Ir veselas sabiedrības grupas, kas tiek arvien vairāk atstumtas un kas arvien dziļāk grims nabadzībā. Rodas pavisam vienkāršs jautājums, un to es sev arī uzdodu. Kā tas var būt jau trīs gadus pēc krīzes sākuma, ka neviens politiskā institūcija nav nākus klajā ar iniciatīvu vērsties pret offshoriem un nodokļu paradīzēm. Paldies! Uh, vārds kungam 138. vietā. Labrīt! Labdien! Vispirms 138. vietā sēdošais, pēc tam vārds būs jums. Paldies! Es pārstāvu solidaritātes fórumu Eiropiešiem. Mēs pārstāvam vairākus poļu sadarbības tīklus un vairākus arī starptautiskus sadarbības tīklus. Mēs nodarbojamies ar migrācijas jautājumiem Eiropā un ārpus tās, un arī pārstāvām starptarpējās palīdzības fondu, kas saucās Barka. Mēs uh, Jau esam uzklausījuši daudzas runas un prezentācijas, un mm, daži runātāji izteicās ļoti dramatiski, bet mums būtu jānodrošina, lai valsts mēroga projekti nodrošinātu noturīgus rezultātus. Man ir bažas, ka daži vai pat varētu teikt daudzi projekti patiesībā nenodrošina palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama. Liela daļa līdzekļu, dažkārt pat trīs ceturdaļas no tiem tiek izniekoti. Daudzām nevalstiskām organizācijām mērķis ir palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem. Tiek īstenoti daudzi projekti, tiem tiek piešķirts finansējums, tie izskatās ļoti pievilcīgi starptautiskā līmenī, bet dalību valstu līmenī šo projektu īstenošana ir apdraudēta, jo notiek aktīva konkurence, ja to tā varētu saukt. Un tādēļ es uzskatu, ka Eiropas komisijai būtu jānāk klajā ar iniciatīvu, izveidot uh, integrācijas projektus pēc iespējas ātrāk un būtu jāizmanto Equal programma. Eiropas komisijai būtu jānosaka konkrēti standarti inovatīvām vai novatoriskām programmām, lai tādējādi nodrošinātu efektīvāku līdzekļu izmantošanu, jo bieži vien šie līdzekļi netiek izmantoti paredzētiem mērķiem. Paldies! Will... Es pārstāvu Eiropas nabadzības apkarošanas uh, sadarbības tīklu un tālāk runāšu čehu valodā. Es vēlētos norādīt uz vēl vienu problēmu, kas līdz šim nav tikusi pieminēta. Runājot par krīzi, mēs nedrīkstam aizmirst par parādiem, par eh, parādi rodas ne tikai uzņēmumiem, bet arī pilsoņiem. Un to mēs skaidri redzam arī Čehijas republikā. Šiem jautājumiem jāpievērš uzmanība, jāizglīto iedzīvotāji par finanšu jautājumiem. Jāizskaidro iedzīvotājiem, kā aizsargāties pret uh, pret tā saucamajām nab parādu lamatām, kā neiestikt parādos. Sabiedrīskās domas pētījumi un citu pētījumu liecina par to, ka šī problēma turpmāko gadu laikā varētu tikai vēl samilst. Paldies. Vārds Švarckungam. Mm, priekšsēdētāji, es esmu ekonomikas un sociāla lieta komitejas pārstāvis. Es pārstāvu uh, Uh, Francijas darba ņēmēju organizāciju, un es vēlētos vērst šī, šeit klātesošo uzmanību uz dramatiskajām sakām, kādas uh, krīze atstāja uz tā dēvēto uh, enerģetikas nabadzību. Par to daudz šobrīd netiek runāts, bet ir, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Ja mēs paraugamies kaut vai tikai uz vienu no 27 valstīm, piemēram, Franciju, kur uh, 110 tūkstošiem uh, mājasemniecību tika atslēgta gāze tikai tāpēc, ka netika samaksāt rēķini. Um, daudziem uh, tika atslēgts arī enerģijas piegāde, tāpēc, ka nebija samaksāta rēķina. Tas nozīmē, ka 3,4 miljoni uh, ģimeņu vairs nevarēs uh, saņemt elektrību, dzīvo pilnīgā tumsā, uh, nevarēja apsildīt mājokļus, Un es domāju, ka šī ir ļoti nopietna problēma, par kur būtu jādomā gan likumdevējiem, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan politiķiem. Mums ir jāsanāk kopā un jācenšas rast risinājums, lai cīnītos pret šo nabadzību, šo nabadzības veidu, kas ir enerģētikas nabadzība. Tas ir jo īpaši svarīgi tāpēc, ka tad, ja mēs nesaņemam eh, enerģiju, tad attiecīgi nav iespējams eh, viss pārējais. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa atbildi, nevis eh, katrā rajonā pieņemt lokālu, lokālu pasākumu. Mums ir nepieciešama vai nu sociāli tarifi, vai arī jebkāda veida aizsardzības vairoks vai arī jādomā par kādiem citiem risinājumiem. Tātad tāds bija mans sakāmais. Es vēlētos iesaistīt visus, lai mēs domātu par šo nabadzības formu, kas šobrīd skar ar vien lielāku skaitu iedzīvotāju. Paldies! 349. vietā sēdošais. Mani sauc Šons Hīlijs un es pārstāvu sociālās tiesīguma organizāciju īrijā. Es gribētu uh, sveikt parlamentu un uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteju un pateikties par to, ka uh, mirat šos jautājumus uh, krīzi un nabadzību. Jo domāju, ka Eiropa kopumā ir ārkārtīgi uh, bīstamā laikā Daudzas politikas, kas tiek īstenotas krīzes eh, mazināšanai vai novēršanai dažādās valstīs un arī pašā Eiropas Savienībā, tas viss liek milzīgu spiedienu uz nabadzīgajiem cilvēkiem, un eh, tas rada papildus problēmas tām problēmām, kādas jau bija. Un šīs problēmas rodas eh, bezdarbniekiem, strādājošiem nabadzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas vispār nav nodarbināti. Un ir politiskās nostādnes, kuras līdzekļus novirza tieši no nabadzīgiem cilvēkiem, bet dod šos līdzekļus tā vietā bankām un cilvēkiem, kas ir ļoti bagāti. Un kas notiek, manuprāt? Resursi tiek atņemti nabadzīgiem cilvēkiem, kuri nav bijuši vainīgi šīs krīzes radīšanā. Un principā nodrošina to, lai citiem viņu resursus atdot un nodrošinātu. Es domāju, ka tā principā ir līdzekļu, iztikas līdzekļu atņemšana nabadzīgiem cilvēkiem. Ja šis jautājums netiks risināts, un ja tas netiks risināts pietiekami drīz, domāju, ka mums radīsies ļoti nopietnas problēmas un jautājumi par Eiropas sociālo modeli. Jo tas, kas notiek šodien, tas grauj ļoti nopietni Eiropas sociālo modeli, jo nav izpratnes par savstarpēji atkarīgo ekonomiskās politikas, sociālās politikas un vidas politikas raksturu. Un es domāju, ka šajā jaunajā realitātē mums ir nepieciešams strādāt, lai radītu kaut kādus kritērijus, kas parāda, vai mēs uh, virzamies uz priekšu vai nē. Ir tīpaši, lai nodrošinātu to, ka mēs neliekam papildus nastu uz nabadzīgiem cilvēkiem, kuriem pirmkārt nav resursu, lai risinātu savas problēmas, un otrām kārtām, kuri nebija vainīgi šīs krīzes radīšanā. Paldies! At... Paldies, 148. vietā kundzei vārds. Paldies. Mani sauc Marta Marciš, es pārstāvu um, ANO attīstības programmu, un es gribētu izmantot uh, iespēju runāt savā dzimtajā valodā, ungāru valodā. Paldies. Pirmais komentārs no manas puses. Vairāk runātāji jau norādīja, ka jaunas nabadzības formas ir radušās tieši globālās ekonomiskās krīzes dēļ. Mindazok a felmérés. Es gribētu vēl piebilst, pievienot, ka visas aptaujas, kurās es esmu piedalījusies pēdējo desmit gadu laikā, Balkānu valstīs un arī Centrālajā Eiropā, tas viss ir parādījis, ka jaunas nabadzības formas parādās Eiropas Savienības jaunajās dalību valstīs. Un tās sākās jau tajā laikā, kad šīs valsts iestājās Eiropas Savienībā un nevis krīzes laikā. Manuprāt, ir svarīgi uz to norādīt un to apzināties, jo tas ietekmēs nākotnes stratēģiju, jo ir ārkārtīgi svarīgi saskatīt, kāda ir atšķirība starp jaunajām Eiropas Savienības valstīm un vecajām Eiropas Savienības valstīm. Ir jāmācās no kļūdām, kuras eh, radās īstenojot vecās programmas, un kā rezultātā nabadzīgo cilvēku situācija ir pasliktinājusies jaunajās dalību valstīs tā vietā, lai tā uzlabotos, un it īpaši tā ir pasliktinājusies lauku reģionos. Un tālāk jautājums par eh, Romu dzīvi, par viņu eksistenci. Tie, kas paši nedzīvo Romu kopienās, manuprāt, neapzinās, ka stereotipi par romiem ir uh, nepamatoti. Būtu ārkārtīgi svarīgi domāt par uh, Romu stratēģiju un to atbilstīgi veidot, un tikai tad tiktu nodrošināta iespēja visiem kopīgi pastāvēt, un tad būtu dota iespēja visiem sabiedrības locekļiem, kas dzīvo nabadzībā. Un mēs nedrīkstam pieļaut stratēģiju, kas kaut kādā pozitīvā veidā, bet tomēr uh, segregētu, nodalītu Romu kopienu no pārējiem. Trešais komentārs no manas puses. Uh, Bratislavā attīstības programmas reģionālais centrs, kas uh, darbojas uh, šajās valstīs. Közepén készített egy roma felmérést Közép-Európában. Izstrādāja pētījumu 90. gadu vidū par Romu stāvokli, par Romu situāciju, un šāds pētījums tiks atkārtots atkal šogad. Un mēs jau sadarbojamies ar kolēģiem no Eiropas Savienības, un es gribētu uh, vienkārši jūs informēt par, to, par šo faktu, ka tāds pētījums notiek. Ceru, ka šis uh, pētījums uh, dos skaidrāku ainu, skaidrāku skatījumu uz šo tēmu. Un pēdējais komentārs no manas puses. Uh, Ungārijas prezidentūras laikā vairākas pilsoniskās organizācijas ir ar mani sazinājušās. un ir lūgušas uh, attīstības programmai aicināt organizācijas uh, centrālās un austrum Eiropas valstīs atsaukties, kuras vēlētos sadarboties šajā, šīs uh, Romas stratēģijas ietvaros un kas gribētu dot savu ieguldījumu tās izveidē. Tāpēc es gribētu lūgt to organizāciju pārstāvis, kur gribētu piedalīties šajā darbā, kontaktieties ar mani pusdienu laikā. Paldies! Paldies! Apmēram 15 delegāti vēl ir pieteikšies runāt, bet mums sāk pietrūkt laika, tāpēc lūdzu, ja jūs varētu uzrakstīt savu vārdu uz anketas, kas ir jūsu mapītē, iesniedziet šo formu un rītā jums tik dots vārds izteikties. Tagad ir ieradusies Mercedes Breso kundze. Bet man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi, ja mēs trīs šeit priekšā esošie censtos atbildēt uz uh, jūsu jautājumiem. Varbūt, ka es sākšu. Kā jau mēs uh, redzējām no mūsu debatēm, no jūsu teiktā, ka novēršot nabadzību, mēs šeit neraugamies tikai uz vienu jautājumu. Nabadzība, šī problēma, tā ir daudzas šķautnes. Uh, ekonomiskā, finansiālā uh, krīze Šis elements jau tika minēts, tagad jau ir vairāk kā 23 bezdarbnieku, 70 miljoni, tas ir pa 7 miljoniem vairāk nekā pirms krīzes. Un tā ir uh, ārkārtīgi smaga ietekme. Miljoniem cilvēku zaudēja darbu, nokļuva nabadzībā, miljoniem cilvēku strādā nepilnu darba slodzi. Un tas attiecas arī uz jauniem cilvēkiem dažās dalībvalstīs, kā piemēram Spānija vai Latvija ir 40 līdz 50% jaunu cilvēku, kas eh, ir bez darba. Un tāpat arī cilvēki vecumā no 50 līdz 60 gadiem šajā vecuma grupā, kad viņi zaudē darbu, tad viņiem ir ārkārtīgi grūti atrast jaunu darbu. Tas attiecas arī uz vecākiem cilvēkiem, kā jau tika minēts, tas attiecas arī uz, cil, uz sievietēm, bērniem. Apmēram 20% bērnu Eiropā viņiem nav nodrošināta pietiekama uh, izglītība, kas viņiem būs nepieciešama tad, kad viņi pieaugs un uh, ienāks darba tirgu. Tātad šeit es runāju, piemēram, par datoriemaņām, par valodzināšanām un tam līdzīgām lietām. Uh, finanšu un ekonomiskā krīze tika minēta. Jā, manuprāt, ir ārkārtīgi negodīgi, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz īriju. Īrijas valdība bija fiskālā ziņā ļoti atbildīgi labos laikos, viņiem bija līdzsvarots budžets, īrijas cilvēki smagi strādāja, bet īri un ne tikai īri, bet arī citās valstīs un, man liekas, arī Eiropas institūcijās daži tā teikt nerisināja vienu jautājumu, un tas ir banku uzraudzība un arī finanšu sektoru uzraudzība. Tad šis spekulatīvais burbulis pārsprāga. Vai nu tas bija nekustamā īpašuma tirgos, vai akciju tirgos, vai cita veida investīciju tirgos. Nu, un tā rezultātā bankas bankrotēja un īrijas valsts garant, sniedz savu garantiju un īrijas nodokļu maksātāji, gan uh, bagātie un nabadzīgie, visi tik nostādīti pozīcijā, ka viņiem ir jāapmaksā šie parādi. Un tā kā mēs esam kopējā tirgū, tad mums ir jārisina kopīgas problēmas ar Eiropas institūciju palīdzību. Jūs eh, jau minējāt, daži no jums teica, ka Eiropas parlaments, eh, parlamenta darbs nav svarīgs, bet es teiktu gluži pretējo. Nevis tāpēc, ka es esmu Eiropas parlamenta loceklis, bet gan tāpēc, ka mēs dzīvojam kopīgā tirgū. Un e, kopīgā Eiropā tagad ir vairāk kā 500 miljonu cilvēku, un mums ir jākonkurē ar citām politiskām un ekonomiskām e, varām - Ameriku, Austrumāzijas valstīm, un mums ir visiem tāpēc kopā jāstrādā. Parlamentā mēs strādājam, mēs strādājam arī pie likumiem, pie tiesību aktiem, un jā, mums ir nepieciešams stingrāk noteikumi, stingrāk likumi, un it īpaši attiecībā uz e, banku uzraudzību. Mēs, piemēram, esam pieņēmuši uh, tiesību aktus un esam radījuši trīs uh, uzraudzības institūcijas visas Eiropas mērogā. Daži no jums varētu teikt, ka ar to nepietiek. Kas tad notiek ar uh, nodokļiem? Jā, es tur jums piekrītu, bet šie likumi izriet no politiskā procesa un politiskā kompromisa. Un jā, mums ir dažas valstis, dažu valstu valdības, un es te varētu nosaukt Lielbritāniju, bet uh, minēšu arī savu valsti, Čehijas republiku, kur uh, politiskā klase ir pret jebkādu finanšu tirgu regulāciju. Tāpēc tie tiesību akti, ko mēs šeit pieņemam, tie ir kompromisi. Daži no mums gribētu, lai būtu daudz uh, stingrāka regulācija, arī nodokļu jomā un uh, attiecībā uz uh, nodokļu paradīzēm. Varbūt te es varētu likt punktu, lai būtu iespēja dot arī citiem maniem kolēģiem atbildēt uz šiem jautājumiem. Es tikai gribēju teikt, ka uh, šī ir ļoti daudz šķautņaina problēma, kas attiecas uz ļoti daudzām iedzīvotāju grupām, arī uz minoritātēm, uz Roma minoritāti, tāpat arī kā kundze no Ungārijas minēja Arī jaunajās dalību valstīs tas rada konkrētas problēmas. Un domāju, ka ir nepieciešamas ļoti konkrētas stratēģijas. Migrācija, migranti, ļoti daudz strādājošie migrē gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ienāk no ārpus Eiropas Savienības. Uh, Tā tad eh, arī tas rada problēmas, par tām jūs runāsiet darba grupās, un tad mēs rīt no rīta atkal atgriezīsimies pie eh, šiem jautājumiem. Un tagad es došu vārdu Izabelai Ģurānu kundzei un pēc tam arī Nilsen kungam. Paldies, es izteikšos pavisam īsi, jo es domāju, ka ļoti daudz, kas jau izskanēja, un Agoras darbs tikai sākas. Es atcaucos uz to, kas izskanēja pirms brīža, vai Eiropas parlaments um, vēlas palikt vienkārši novērotājs, strādājot pie visiem šiem jautājumiem. Nē, protams, ka nē, jo citādi mēs nebūtu organizējuši šo konferenci. Es pamanīju arī jūsu eh, teiktajā to, ka, jūsuprāt, mēs nestrādājam pietiekami, lai palīdzētu gados veciem cilvēkiem, daudz bērnu ģimenēm un tāpat arī eh, tas, ko pieminēja Kūns par romiem, ka tā nav Roma problēma, bet problēma pārējiem, kas ir attiecībā uz romiem. Eh, par visu to mēs sīkāk runāsim šo pēcpusdienu eh, darba grupās. Mēs runāsim par vairākiem jautājumiem, eh, par enerģētikas nabadzību, domāsim par to, lai nabadzīgie cilvēki nemaksātu divreiz par krīzes sekām, domāsim arī par lauksaimniekiem, par lauku vidi, kas ir ļoti svarīga, un par to, kā mēs varētu integrēt politikas, lai tās nebūtu tikai segmentētas. Un es domāju, ka mums būtu jādomā arī par uh, bezpajumtniekiem, un te es vēlos sveikt arī uh, mūsu kori ļoti daudzi. Uh, joprojām dzīvo zils un viņiem būtu jāpalīdz. Mums būtu jāatzīst, ka uh, ir cilvēki, kas nedzīvo kā mēs, kas nevēr tādu pašu dzīvesveidu, un mums būtu jādomā arī par viņiem. Es esmu piefiksējis visus šos jautājumus. Šos jautājumus mēs nodosim tālāk semināru darba grupām, un mērķis nav vēlreiz atkārtot to, kas jau ir izskanējis. Mēs aicināsim katras darba grupas eh, priekšsēdētāju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, operatīviem priekšlikumiem, kas palīdzētu mums parlamentāriešiem strādāt pie šiem jautājumiem turpmāk pie katra jautājuma atsevišķi. Mēs, protams, kopā ar Učekungu nevaram jums solīt uh, um, brīnums, mēs nevaram izskaust nabadzību jau rīt, bet mēs apņemamies strādāt pie precīziem jautājumiem, mēs centīsimies nodrošināt to, ka tiek domāts, uzraudzīsim to, ka tiek domāts par šiem jautājumiem, tātad nodosim visus šos jautājumus darba grupām, kas izstrādās konkrētus skaidrus priekšlikumus Tas būs instruments, ko mēs varēsim izdomā, izmantot mūsu turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, eh, Stefan kungam vārds. Jā, es izteikšu pavisam īsu komentāru. Man eh, Tas viss šķiet ļoti interesanti, un mēs varēsim turpināt šo darbu arī darba grupās. Jums būs iespēja paust savu viedokli, un rīt būs, būs plenāra sesija. Domāsim par to, ko būtu iespējams paveikt. Jā, ir nepieņemami tas, ka dalībvalsts nav pieņēmušas labāku likumdošanu šajā jomā. Tas ir nepieņemami, tas ir nosodāmi. Nosodām ir tas, ka cilvēki joprojām ir spiest dzīvot uz ielas. Un es vēlos teikt arī, ka esmu piedalījies eh, virknē diskusiju, kas eh, vēsts Eiropas ekonomikas un eh, sociālo lietu komitejā, tāpat arī Eiropas parlamentā. Mēs cieši sekojam notiekošajam un mēs, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, lieliski apzināmies, Ručekungs, eh, Dirānas kundze. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams visaptvarošas diskusijas, kurās iesaistītos ne tikai deputāti. Tā ir arī mūsu atbildība. Un, protams, ka Viss nenotiek tikai un vienīgi Eiropas parlamentā, viss arī nav mūsu kompetencē. Ir jāapvieno tas, ko darat jūs un tas, ko darām mēs, lai mēs varētu mainīties pieredzē un lai sociālajie jautājumi un arī dalībvalstu atbildība sociālajā jomā, eh, lai tā tiktu īstenot. Un es domāju, ka sabiedriskā doma apzinās, ka ir šāda problēma. Eiropas reģionu komitejas biedri. Arī viņi runā par šiem jautājumiem. Tāpēc es domāju, ka diskusijas darba grupās būs ļoti interesants, un mēs apkoposim tās rīt plenāra sesijā. Paldies! Paldies eh, Stefanam, un tagad vēlos dot vārdu Mercedesai Breso, kas ir reģiona komitejas priekšstādētāja. Lūdzu, Mercedes, tev vārds. Paldies! Paldies par šo uzaicinājumu! Un paldies par to, ka bumba no ir raidīta manā eh, laukumā eh, ar Nilsen kunga teikto. Es no sirds pateicos par to, ka esam uzaicināti uz šo konferenci. Tajā es saskatu to, ka tiek atzīta teritoriālās dimensijas eh, nozīme cīnoties pret atstumtību. Un tiek atzīta arī loma, svarīga loma, kuru jau spēlē vietējās un reģionālās institūcijas cīnoties eh, pret eh, sociālo atstumtību. Šī cīņa, protams, nozīmē, ka ir jāgarantē ienākumi visnabadzīgākajiem un ir jāpanāk labāka piekļuve veselības aprūpē, izglītībai, mājokļiem un enerģijai. Un tas ir vietējās pārvaldības jomā. 2010. gads mums deva plašāku pārskatu par to, kas notiek uz vietas, reģionos. Uh, Mūsu fórumā, kur organizējām aprīlī, mēs mēģinājām apkopot vairākus desmitus labās prakses eh, piemērus, eh, kurus mums sniedz mūsu uh, biedri, un mēs centāmies uh, iepazīties ar to, kas tiek labāk īstenots dažos reģionos, un tas mums uzlabo arī, uh, tas palīdzēja mums uzlabot arī savus pasākumus. Notika semināri par šiem jautājumiem, kurus organizēja vietējās reģionālās pārvaldības pārstāvi, tādi bija vairāki desmiti. Un, protams, ka tas, tā bija tikai ūdens pīle veselā okeānā dažādu priekšlikumu, kuru mērķis ir padarīt mūsu sabiedrības daudz iekļaujošāks. Kā jūs zinat, gads noslēdzās ar komisijas uh, komunikē publikācijas, eh, publikācija par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību. Tā ir viena eh, no um, galvenajām stratēģijām, kas ir iekļaut 2020. gada stratēģijā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka viena no šīm stratēģijām ir veltīta cīņai pret nabadzību. Reģiona komiteja sagatavo savu atzinumu par šo jautājumu, bet es jau šobrīd vēlētos jūs informēt par dažiem punktiem, kas mūsuprāt ir svarīgi šajā platformā. Iesākumā Mēs apsveicam to, ka skaidri tik minēta reģionu komitejas loma stimulējot sociālās inovācijas un nostiprinot partnerību. Otrakārt, um, mēs cenšamies veicināt partner, par, uz partnerību balstītu pieeju. I, iesaistam reģionu pārstāvis, un mēs eh, centīsimies eh, darīt visu iespējamo, lai īstenot to, kas ir paredzēts 2020. gada stratēģijā. Mēs apņemamies eh, īstenot mērķus, kas ir iekļaut šajā stratēģijā. Mēs, atbalst, mēs balstīsimies uz zinām pieredzi, kas ir iekļaut jau arī dažādos dokumentos, kas izstrādāti. Un centīsimies konkrēti attīstīt šo teritoriju šajos teritoriālos paktos, jeb dokumentos iekļautos priekšlikumus. Um, viens no punktiem ir sociālai, sociālai eksperimentējot, radīt jaunas pieejas sociālai iekļaušanai. Izmēģināsim to vietējā, uh, nelielā mērogā. Tas ir vēl viens punkts, kas, uh, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mēs vairāk kārt esam atgādinājuši to, ka ir nepieciešams eh, īstenot inovācijas arī sociālajā jomā un ne tikai eh, tīri tehnoloģiju jomā, rūpniecības jomā. Inovācijas eh, var tikt īstenots arī sociālajā jomā. Un tādēļ es ar prieku paziņoju, ka komiteja 10. maijā organizēs fórumu par sociālajām eksperimentiem. Mēs domāsim par vietējo reģionālo pārvalžu uh, lomu, domāsim par to, uh, kā mēs varam apkopot labās prakses piemērus, centīsimies identificēt tās jomas, kurās mēs varētu darboties un īstenosim pārvaldību vairākos līmeņos. Uh, Tālāk nākamais punkts ir eh, finansējums. Centīsimies izmantot eh, FEDER un FEDER fondus, ne tikai sociālo fondu un fondu progres. Un šajā ziņā jāsaka, ka sociāla ekonomika un inovācijas un sociālās jums inovācijas ir ļoti nozīmīgs. Nākamais punkts īpaša loma tiek piešķirta tam, lai būtu piekļuva struktūrālajiem fondiem, lai tiktu domāts par nabadzības sociālo un reģionālo dimensiju. Tas ir punkts, par kur mēs domāsim arī 10. maijā. Un ir tāpat arī citi punkti, kurus būtu padziļinātāk jāpēta. Tā piemēram, iespēja atvērt izmantot atvērto koordinācijas metodi reģionālajā un vietējā līmenī, iesaistot eh, visus spēlētājus. Tālāk iesaistīt reģionālās un vietējās pārvaldības pārstāvis platformas izstrādāšanā un sasaistīt to ar dalībvalstu nacionāliem reformu plāniem. Un visbeidzot ir jādomā par to, eh, kā cīnīties pret uh, ārkārtīgu nabadzību, te jādomā par romiem un bezpajumtniekiem, tāpat arī uh, sievietēm, vientuļajām mātēm un imigrantiem. Dāmas un kungi, 2008. gada rudens krīze ir um, skārusi visneaizsargātākās iedzīvotāju daļas, un balstoties uz eh, šo realitāti reģionu komitejai ir jāiesaistās cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību. Mums jau 20 gadus nākas konstatēt, ka no nabadzības jo īpaši cieši dažas iedzīvotāju eh, grupas, un tas nav saistīts tikai un vienīgi ar neseno krīzi. Daudz kas ir pierādījis to, ka uh, tas viss ir globalizācijas un zināšana ekonomikas sekas. Vispirms jau tas, ka šobrīd lielākā daļa darbu, kas tiek, darba vietu, kas tiek radītas, nav kvalitatīvas darba vietas. Tās ir daļai, uh, daļai slodzes darbs, slikti apmaksāts darbs. Un jāsaka arī, ka mm, līdzekļi netiek pārdalīti tā, lai veicinātu jaunu darba vietu radīšanu. Un arī uh, publiskajās finansēs ir vērojams tas, ka nav godīga līdzekļu pārvalde. Arī šis jautājums ir arī struktūrāls jautājums, tas nav tikai krīzes rezultāts. Es domāju, ka to nevajadzētu aizmirst. Īstenojot pasākums, kurus mēs uzsākam, ir jādomā par līdzekļu pārdali globalizācijas laikmetā. tiku aicināti nākt klajā ar īsu uzstāšanos, un šar, ar šo uzstāšanos es vēlos eh, garantēt, ka reģionu komitejas iesaistīšanās paredz strādāt eh, pie šī plašā reforma loka, lai pilnībā pārmainītu mūsu eh, sociālo politiku, kas būtu ilgspējīgāka un konsekventāka. Tāds ir Eiropas Savienības mēģis ar 2020. gada stratēģijas palīdzību, bet tam būtu jābūt arī mūsu eh, vietējo eh, pārvalžu mērķim, jo tieši vietējā reģionāla līmenī mēs varam nākt klajā ar konkrētiem risinājumiem, par kuriem runās arī eh, šī agora un šīs konferences dalībnieki. Liels paldies par jūsu uzmanību un paldies par uzaicinājumu! Merci, Mercedes. Thank you very much. Paldies, Mercedes. Līdz ar to, kolēģi un draugi, mūsu šī rīta plenāra sēde ir noslēgusies, un es aicinu, kā jau eh, iepriekš teicu, visus uz pusdienām šās, eh, šās ēkas pirmajā stāvā. Un esmu saņēmis vēl pirms noslēguma no Maikla Makeja reģistrācijas pieteikumu, bet viņš ir aizmirsis savus dokumentus uh, mapītē. Un tātad